Majestades, Excelences, ma Majestātes, dāmas un kungi, ekscelences, esiet sveicināti Eiropas parlamentā Strasbūrā. Un zum Europäischen Trauerakt. Esiet uh, sirsnīgi sveikti uh, Eiropas uh, sārbrīdī. Mēs pieminam uh, Helmutu Kolu, Eiropas uh, goda pilsoni, Vācijas Federatīvās Republikas bijušo uh, kancleru invito a pronunziare il. Es aicinu Eiropas parlamenta priekšsēdētāju Antonio Tajānī teikt runu. Maestā. Maestātes. Godājumie pre valstu prezidenti. Godājumie premjerministri. Dārgie Eiropas parlamenta un Nacionālo parlamentu parlamentārieši. Godājamā Kola Rikterkundze. Dārgie Kolu ģimenes locekļi ekscelences, godājumie dalībnieki un klātesošie šajā piemiņas ceremonijā. Šodien mēs pēdējo reizi apliecinām cieņu Helmutam Kolam, lielam valsts vīram, politikas gigantam, kurš bija spējīgs ieklausīties savos līdzcilvēkos un redzēt tālāk par apvārsni. Helmuts Kols bija drosmīgs cilvēks, brīvības un demokrātijas cīnītājs, ārkārtīgi nozīmīgs cīnītājs mūsu Eiropas kontinenta atkal apvienošanās ceļā. Viņš bija pret mūriem, pret sienām, pret dzelzs priekškaru un pret totalitārismu. Eiropas Savienības pamatvērtības bija viņa cīņas karoks. Un, un no šīm vērtībām ir iedvesmojušies Eiropas Savienības līgumi - miers, brīvība, labklājība, drošība, taisnīgums bez robežām. Viņa ticība šīm vērtībām, viņa padāvība uz samierināšanos ir tas, kas paliks mūsu apiņā. Helmuts Kols nāk no paudzes un ir čempions darbā, kas veltīja visu Eiropas jaunajai renesansai. Viņa paudz bija pēdējā, kur Eiropā bija iepazinusi karšausmas. Un viņa paudzei pārsniegt nacionālismu robežas bija sapnis. Tāpat tai pašai paudzei piederēja vēl viena liela personība - Simona Veila pieminēsim arī viņu šodien. Viņa bija Eiropas parlamenta pirmā priekšsēdētāja pēc tiešām vēlēšanām. Cerība nākotnē bija spēks šiem lielajiem eiropiešiem. Tas pats spēks, tāpat cerība, kas deva spēku mūsu dibinātājiem Šumanam, De Gasperī, Adenaueram, spēkam. Pateicoties viņiem, Mēs esam pēc kara šausmām atjaunojuši Eiropu. Mēs esam mūsu uzmanības centrā novietojuši cilvēku brīvību un cieņu. Un Helmuts Kols ir ar goda vietu Eiropas panteonā. 1983. gadā, uzrunājot Eiropas parlamenta deputātus, viņš sacīja, Tie, kur uzlūko Eiropu šodien, apzinās to labklājību, ko mēs varam veidot caur sadarbību. Un paturot šo domu prātā, viņš ir bez mitas strādājis, lai veidotu uh, Eiropas uh, nākotni, lai konsolidētu Atlantisko aliansi. Neviena lapus Eiropas integrācijā nevar tikt lasīta bez viņa drosmes. Un pateicoties viņa drosmei, mēs esam guvuši parlamenta nozīmīgāko lomu vienotās valūtas ieviešana Eiropas kohēzijas politiku man bija iespēja iepazīties ar kancleru toreiz, kad savas politiskās karjeras sākumā 1994. gadā es pavadīju Itālijas premjeru viņa oficiālajā vizītē Bonnā. Manī iespaidoja viņa harizma, viņa spēja uzklausīt, viņa spēja saprast citus viedokļus. Es apzinos, ka Helmutam Kolam apvienošanās nozīmēja nevis vācisku Eiropu, bet gan Eiropisku Vāciju. Vācijas apvienošanās un Eiropas apvienošanās, viņam tāpat kā Adenaueram, ir vienas monētas divas puses. Mēs bijām brīvības gaisma miljoniem eiropiešu, kuri tik tikko bija uh, atstājuši komunismu diktatūru. Viņiem Eiropas Savienība atvēra savas durvis, pavadot viņus ceļā uz tirgus ekonomiku, uz tiesisku valsti, uz labklājību. Kola Eiropā nebaidījās kaldināt savu nākotnē. Tas milzīgais mantojums, ko mums ir atstājis Helmuts Kols, kā arī milzīgā atbildība, kas nāk tam līdzi ir šobrīd kā stafets kocī nodošana tālāk. Un tas aicina mūs dot, doties tālāk. Savā dzīves laikā Helmuts Kols ir vairāk kārtīgi saņēmis sadzinības par savu devumu Eiropas veidošanā, tostarp kāda lielā balva un Astūrijas prinču eh, balva. Bet patiesā atzinība ir tā, ko vēsture viņam parāda šodien, vairāk nekā jebkad. Viņa paraugs ir piemērs, kam mēs varam sekot, veidojot mūsu nākotni, lai tuvinātu Eiropas institūcijas tautai, lai sniegtu konkrētas atbildes iedzīvotāju bažām. Un šodien, vairāk nekā jebkad, mums ir jāpatur prātā pēc skola, izvēlēties cerību un novikt pie malas bailes. To mums pieprasa mūsu pilsoņi drosmi būt vienotiem, drosmi mainīties, jo Eiropiešus nedefinēja grūtības un izaicinājumi, bet mūsu spēja tos pārvarēt. Kols un citi viņa laika līderi strādāja, un mums ir tāpat jāstrādā kopā, lai atjaunot Eiropas ideālu, efektīvāku Eiropu, kas spēja aizstāvēt eh, savus pilsoņus pret šo vētrā no jūra, kāda ir globalizētā pasaule. Tāds, kad cilvēktiesības tiek pārkāptas, tad, kad cilvēki tiek diskriminēti vai tiek pakļauti vardarbībai savas ticības vai pārliecības dēļ, tad pasaules pavērš skatienu uz Eiropu, meklējot cerību un atbalstu. Šī Eiropa, mūsu Eiropa, tai ir jāpaceļ galva un jā, atkal jākļūst par vērtību simbolu visur pasaulē. Eiropa, kas rāda ceļu brīvībai, Eiropa vienīgais kontinents, kur nāvis sots ir pilnībā atcelts. Lūk, tāda ir Eiropa, kur kādu veidē, vēlējās veidot Helmuts Kols. Daudz vairāk nekā tikai vienots tirgus vai vienota valūta. Bet identitāte, kas ir veidojusies gadsimtu gaitā, kopības sajūta, brīvības ideāla, labklājība un miers. Romā 25. martā, 60 gadus pēc līguma parakstīšanas, mēs apņēmāmies paveikt kola iesākto darbu un citu Eiropi, lielu eiropiešu iesākto. Mums ir jāturpina vadīties no Eiropas integrācijas idejām. Vācijas atkal apvienošanās tam ir viens no būtiskākajiem piemēriem. Tieši tāpat kā lielais draudzības un samierināšanās žests Verdenā ar François Mitterāno. Divi cilvēki, divas nācijas, kas sniedz vienam otram roku vietā, kurā kādreiz tie bija stājušies viens otram pretī. Bet tas nav viss īsākais un vieglākais ceļš, lai piešķirtu to piedarības izjūtu lielajam projektam, kāds ir mūsējais Tas ir e, cerība projekts nākotnes paudzēm. Mums ir jāpaturprātā Helmuta Kāla Kola mācības. Paldies, Helmut! Mēs nesīsim tālāk ar tevi Eiropas ideju. Grazie, prezidente! Paldies, priekšsādātāji! Grazie, prezidente! Es tagad uh, vēlos uh, dot vārdu Eiropas komisijas priekšsēdētājam Žanam Klodam Junkaram. Monsieur le Président du Parlement. Eiropas parlamenta priekšsēdētāji, uh, kungs, dāmas un kungi, uh, prezidenti, dāmas un kungi, premjerministra ekscelences, dāmas un kungi, un daudziem šeit zālā gribu teikt, dārgie draugi. Mēs šodien atvadamies no Helmuta Kola, vācu un Eiropas valsts vīra. Un es, es atvadomos no uzticama drauga, kas gadiem un gadu desmitiem ar lielu mīnestību ir bijis blakus. Šeit nerunā viss komisijas priekšsēdētājs, bet gan uh, draugs, kas kļuva par komisijas priekšsēdētāju. Helmuts Kols ir devies prom, un uh, viņš uh, ir m, mm, spēlējis milzīgu uh, nozīmi pēc kara laikā. Viņš jau dzīves laikā bija uh, vēsturiska figūra, un uh, viņš uh, kļuva burtiski par tādu kā kontinenta uh, monumentu, un tā priekšā uh, tiek likti vācu un uh, Eiropas vainagi. Tie ir jāliek šī monumenta priekšā. Viņa vēlme bija šeit atvadīties uh, Strasbūrā šajā vācu, uh, Francijas, Eiropas uh, robežu pilsētā, kas bija viņa sirdī ļoti tuva, un uh, šo vēlmi piepildījām. Šodienas uh, sēra pasākums uh, nav ne vācu tā ir e, eiropeiska, e, tam ir eiropeiska nozīme, tā tad arī vāciska. Mēs šo dienu sāksim šeit Strasbūrā un noslēgsim to Špairā, Špairas e, dombaznīcā, ar kuru viņš bija visu dzīvi ilgi saistīts. Helmuts Kols bija vācu patriots, bet arī Eiropas patriots. Tas bija cilvēks, kas lietas un cilvēkus satuvināja un savienoja. Tas bija vācu un arī Eiropas patriots. Jā, jo šajos jēdzienos viņa izpratnē nebija pretruna. Nebija pretrunas starp to, kas ir vācu un eiropeisku, kam jābūt. Franču filozofs Blēs Paskals teica, ka viņam patīk lietas, kas sadara. Helmutam Kolam Vācu un Eiropas vienotība bija sadarīgas lietas. Vienas medaļas divas puses, kā to uh, Konrāds Ādenors, un arī viņš pats uzsvēra. Un šo uh, eh, vadu teikumu viņš uh, pārņēma no Ādenaura, un viņš ar savu um, domām un uh, darbu to vienmēr piepildīja. Un tam ir daudz piemēri. Piemēram, Berlīnas mūra uh, krišana Eiropā un uh, Berlīnē un pasaulē uh, tos veica. Uh, ar a, aplausiem. Taču Vācijas atkal apvienošanās a, Helmuts Kols tai ticēja a, bez kādām iebildēm. Taču a, daļā, dažās Eiropas daļās tā saskārās ar pretestību un pat a, dažkārt ar atklātu noraidījumu. Bet Helmuts Kols daudzās atsevišķās sarunās ļoti pateicīgi a, iesaistīti a, stāstīja par Vācijas atkal apvienošanos, un viņš to ļoti ticami darīja. Viņam bija tāda reputācija, ka viņš tiešām varēja a, ļoti skaidri pateikt, ka viņš a, cenšas veidot veidot Eiropeisku Vāciju un nevis Vācisku Eiropu. Viņš ar uh, visu savu uh, gribu vēlējās Vācijas atkal apvienošanos, un uh, viņš zināja, kā pārliecināt citus par šo ļoti pareizo ceļu. Viņš šo lielisko iespēju citās valodās saukt par dieva apmetni, kas īsu brīdi bija pieejama. Uh, viņš mācīja to izmantot, un ne visi Vācijā un ne visi Eiropā uh, šo iespēju uzreiz un šo laiku uzreiz uh, pamanīja. Bet viņš to uh, pamanīja. Viņš uh, redzēja, ka Vācijas vienotība ir uh, pavisam tuvu. Viņš izmantoja uh, iespēju. Citi uh, šajā uh, laikā un uh, saskaroties ar šo milzīgo uzdevumu varbūt nebūtu bijuši veiksmīgi. Taču uh, šeit mēs redzam, ka viņam bija perspektīvas redzējuma iespējas. Un vēl Helmuts Kols domāja par vācisko un uh, virzīja uz priekšu Eiropeisko, un viņš aizvien raudzījās uz Austrum un Vidus Eiropu, ne tikai uz Poliju, bet īpaši arī uz Poliju. Helmuts Kols nebija atbildīgs par uh, vācu nacistu noziegumiem Polijā, taču viņš apzinājās šo uh, vēsturisko atbildību, kāda bija Vācijai, un tāpat arī Vilijs Brants uh, uh, to uh, izprata, Helmuts Kols jutās ļoti tuvs. Uh, Eh, Helmuta uh, eh, Vilija Brantam uh, dzīves noslēgumā. Tātad Helmuts Kols un Vilijs Brants divi lieli mūsu uh, laika politiķi. Paplašanāšanās uz uh, austrumiem un uh, vidus Eiropu uh, bez Polijas nebija uh, iespējama. Viņš to vienmēr ir uzsvērs. Uh, un tā, tas arī būtu jāatcerās. Helmuts Kols bija Vācijas atkal apvienošanās arhitekts un ļoti lielu ieguldījumu deva izlīgumam starp Eiropas vēsturi un Eiropas geogrāfiju. Viņš ir viens no tiem, kas lika beigu punktu uh, dalījumam. Austrum un Vidus Eiropai, tāpat arī uh, eh, Dienvidu Eiropai jāpasakās par daudz ko Helmutam Kolam, un par to arī uh, šodien jāatceras. Un vēl attiecības ar uh, uh, citām valstīm viņš zināja, kā uh, tās attīstīt. Viņš bija uh, liels uh, Izraels uh, draugs, un tāpat arī attiecības ar uh, bijušo uh, Padomju Savienību. Uh, viņš zināja, kā šīs attiecības veidot. Viņš izprata ļoti dziļi Krieviju un tāpat tajā pašā laikā viņš bija ļoti pārliecināts transatlantiskās politikas veidotājs. Un turpinot Helmuta Šmita darbu, viņš īstenoja divceļu NATO lēmumu. Un tas bija pret toreizējo daudz nostāju. Maika un uh, Dargie draugi, es visdrīzāk esmu vienīgais šeit zālē, kas redzēja, kā Helmuts Kols raudāja kādā sēdē. Tas bija 1997. gada 13. decembrī. Šajā dienā Eiropas Savienības padoma manā vadībā Luksemburgā nolēma par ES paplašanāšanos, iesaistot vidus un austrum Eiropas valsts. Pusdienu laikā Helmuts Kols lūdza vārdu un Uh, viņš lūdz uh, uh, iespēju uzstāties. Parasti viņš uzstājās vienkārši tāpat, bet šajās pusdienās bija savādāk. Viņš šos pusdienu laikā ar asarām balsī teica, ka šī diena, kad tiek sāktas iestājas sarunas, ir viena no skaistākajām dienām savā dzīvē. Viņš kā Vācu federālais kanclers varēja piedzīvot šo vēsturisko brīdi, kad Eiropa saaug kopā. Un viņš tiešām to izdzīvēja ar ļoti lielu pārliecību. Viņš teica, pēc eh, visas, eh, visām tām nelāmēm, ko Vācija ir nesus pār Eiropu. Un tad viņš kādu eh, brīdi ieturēja pauzi, tā kā paraudzījās sevi, un tiešām ilgas minūtes ritēja asars. Un viņš nebija vienīgais. Neviens šajā brīdī nekaunējās par savām a, asarām. Tas bija absolūti labākais, ko Eiropa varēja sniegt. Un arī eiro lietā kopā ar manu draugu Teo Vaigalu viņš bija virzošais spēks. Jā, protams, viņš ļoti skaidri pārstāvēja Vācijas intereses. Līgumā a, tika a, noankarota Eiropas centrāla bankas neatkarība. Uz to viņš uzstāja draudzīgi, taču pavisam noteikti, pārvarot visu pretestību un uh, no tā bija uh, atkarīga viņa piekrišana eiro. Bez tā tas nebūtu noticis. Monetārā savienība ir uh, Eiropas vienotība padarījusi neatgarīzenisku, un viņa skatījumā eiro bija miera politika uh, vienkārši citos līdzekļos izpaust. Un vēl kas jāsaka par Helmutu Kolu. Viņš vienādā mērā respektēja visas Eiropas Savienības dalību valstis. Lielas un arī mazākas dalību valstis jutās saprastas un zināja, ka viņu intereses ļoti labi tiek pārstāvētas. Un vēl. Tad, kad tika vestas sarunas, un tas bieži vien notiek Eiropā, bija īsu brīdi pirms pārtraukšanas. Viņš mums norādīja uz Eiropas galvaspilsētām un nepieļāva to, ka mēs Eiropas nacionālās intereses neievērotu. Republikas prezidenta kungs. Jāsaka, ka Helmuts Kols ar lielu dedzību virzīja uz priekšu Eiropas un Francijas un Vācijas izlīgumu. Viņš uh, nerunāja uh, franču valodā, bet viņš zināja visu par Franciju, par tās uh, vēsturi, par uh, tās uh, um, laukreģioniem, par reģioniem un it īpaši par Alzas. Uh, viņš uh, ļoti labprāt uh, viesojās Alzasā un viņš uh, no galvas uh, zināja uh, ļoti uh, labus, uh, labu uh, Alzasas uh, restorāna adreses. Un, uh, Šī vēsture, eh, par kuru mēs šodien runājam, tā um, pasaka visu par kolu un par viņa dziļo uh, saistību ar uh, Franciju. Brīdī, kad Helmuts Kols un François Mitterāns Verdunā deva viens otram roku, viņš, viņi šajā dienā uz uh, mūžiem apstiprināja brālību starp uh, Franciju un Vāciju. Un uh, tas, ka mēs šeit Strasbūrā no viņa atvadamies. Uh, šeit, kur strādā e, Eiropas parlaments, un burtiski pāris simt metru attālumā no Reinas, Reinas, kas ir tik ļoti bagāta ar e, vēsturi un simbolisko nozīmi. Tātad šajā skaistajā Strasbūras pilsētā, Eiropas galvaspilsētā, jo Eiropas e, cilvēku pārstāvniecība ir šeit, El, Strasbūrā, un šeit mēs godinam Helmuta Kola piemiņu. Jā, Helmuts Kols bija vācu un Eiropas patriots. Viņa skatījumā patriotisms nekad nebija patriotisms uh, pret kādu, bet gan īstenis patriotisms ar kādu. Reinlanda Falci, Vācija un Eiropa noliec galvu. Šī lielās, uh, lielā paveiktā, vispaveiktā priekšā, ko ir paveicis Helmuts Kols, un mēs to darām pateicībā un arī bijīgi. Viņam ir bijusi ļoti piepildīga dzīve. Dažas uh, lietas, uh, dažās viņš, uh, viņu. Uh, nepiemin. Taču ļoti daudz, kas tiek pieminēts viņš, un mēs zinām, ka viņš Eiropu padarīja labāku. Dārgais Helmut, es domāju, ka tu tagad esi debesīs. Es gan labāk gribētu, lai tu būtu šeit. Taču apsoli man, ka tu uh, debesīs ne uzreiz dibināsi jaunu uh, Kristīgo demokrātu savienības vietējo nodaļu. Tu esi ļoti daudz padarījis uh, savai partijai, savai valstī un mūsu kopējai Eiropai. Paldies, Helmut! Uh, Paldies, Helmut. Paldies. Viegls smilts, eh, federālā kanclera kungs un dārgais draugs. Tev bija ļoti eh, bagātīgi piepildīta dzīve. Tu esi pelnījis mieru, mūžīgu mieru. Merci, Herr Prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Un tagad es aicinu Donaldu Tusko, Eiropadomas priekšsēdētāju, teikt runu. Szanowna rodzino, drodzy Godātie klātesošie, dārgie viesi, dārgie draugi, kā Eiropietis, vienlīdz labi arī esmu polis un Gdāņskas pilsonis. Tādēļ ir tikai pašsaprotami, ka šodien teikšu dažus vārdus Helmuta Kola Eiropas un Gdaņskas goda pilsoņu piemiņai. Tā nav nekāda nejaušība, ka manā dzimtajā pilsētā, pilsētā, kurā dzima solidarnašķa kustība, tika lēmts piešķirt šo titulu kancleram Kolam. Tikai daži politiķi Eiropā, tikpat labi kā Helmuts Kols, izprata, cik svarīgas ir šīs uh, brīvības alkas centrālajā un austrum Eiropā, ka tās ir ļoti nozīmīgas arī atkal apvienošanai Vācijā un visai Eiropā kopumā. Visai bieži viņš mums atgādināja, ka pirmie, kas savā veidā sāka graut Berlīnas mūri, bija Gdaņskas kuģu būvētāji 1980. gadā. Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ viņš tik dedzīgi iestājās par Vācijas atkal apvienošanos un arī par bijušā padomja bloka valstu iestāju Eiropas Savienībā. Un Helmuts Kols eh, bija oficiālā vizītē Varšavā, lai apmeklētu pirmo premjerministru, kas nenāk no komunistu partijas. Tad, kad viņš uzzināja, ka Berlīns mūrs ir kritis, tas bija vēsturisks simbols. Un tieši no Varšavas mēs dzirdējām eh, pirmās balsis, kas iedrošināja un atbalstīja Vācijas atkal apvienošanos. Jā, no Varšavas tās pilsētas, kam vācieši kara laikā bija nodarījuši vislielāko postu. veidojot uh, savstarpēju uzticēšanos, strādājot pie samierināšanās, Helmuts Kols paveic ārkārtīgi daudz, Un tieši pateicoties viņam, vārdi uzticība un uh, samierināšanās atkal ieguva jēgu gan uh, franču vācu, gan vācu poļu attiecībās. Man joprojām acu priekšā ir divas ļoti spilgtas epizodes - prezidents Mitterāns un kanclers Kols, kas ir Verdenā sadavušies rokās, uh, un premjerministrs Mazoveckis un kanclers Kols, kas viens otru apkāpja samierināšanās misē Kržižovā divas dienas pēc mūra krišanas. Šie žesti un politiskie lēmumi, ko tie simbolizēja, iecementēja pirmos stūrakmeņus modernajai Eiropai. Helmuts Kols politikā iedzīvināja Tomasa Manna vārdus. Es, mēs vēlamies Eiropas Vāciju, nevis Vācu Eiropu. Bet viņa vīzija bija daudz plašāka par Vācijas robežām un interesēm. Ar neiedomājamu neatlaidību viņš vēlējās veidot kopīgu Eiropu, uh, Viņš meklēja to, kas mums ir kopīgs, protams, nelolojot uh, ilūzijas par to, uh, ka nevarēs vienā dienā izskaust to, kas mūs šķir. Viņam uh, bija arī izcili partneri šajā darbā - Eiropas politiskie giganti - Leks Valensa, François Mitterāns, Tadiež Macevēckis, Vaclavs Havels un uh, pāvests uh, Jānis Pāvils II, kas gan nebija politiķis. Šobrīd šo izcilo varoņu sekotājiem, ņemot vērā Eiropas vēsturi, ir jāpulcējas pie šī zārka un jāieklausās savā sirdsapziņā. Berlīnē, Varšavā, Parīzē un Budapeštā ir jāuzdod jautājums par kopīgu Eiropu un atbildēji ir jābūt identiskai pilnīgi visur. Jā, jā savienībai, jā brīvībai, jā cilvēktiesībām Samierināšanās eh, mises beigās, kad Žižavā kanclers Kols teica, dosimies prom no altāra pretī mierīgai nākotnē, ko ir svētījis Dievs, nākotnē, kas ir domāta mūsu nācijai, Polijas un uh, Vācijas iedzīvotājiem, mums visiem Eiropā. Lai šie vārdi paliek mūsu visu atmiņā. Paldies! Dziękuję, panie Präsidentin. Sie werden nun den Film Helmut Kohl, ein großer Europäer. Paldies. Helmuts Kohls bija izcils Eiropietis, un tagad mēs redzēsim uh, filmu. Nur ein starkes tikai spēcīga un vienota Eiropa kopīgi ar mūsu draugiem un sabiedrotajiem Ziemeļamerikā var iesaistīties nepieciešamajā dialogā ar austrumiem, tādējādi atrodot risinājumu. Tas ir jādara, lai saglabātu mieru pasaulē. Thank you. Austrum Berlīnas un Vācijas Demokrātiskās republikas vāciešu brīvības alks ļāva miermīlīgi pārvarēt mūri un dzeloņu stieples. Pēc gandrīz 30 gadiem, kas bija pagājuši dzīvojot šķirti, cilvēki Vācijā atkal svinēja atkal redzēšanos, kopā būšanu un atkal apvienošanos. Thank you. brauchen. Mums ir nepieciešama spēcīga un pašpārliecināta Eiropa, jo mēs negribam, lai pasaules politikā ar mums manipulētu. Es atkārtoju, Eiropa ir vajadzīga mums visiem. Lolojot 19. gadsimta nāciju valstu idejas, mums nekad neizdosies pārkāpt to slieksni, kas mūs šķir no 21. gadsimta. Erfolgte reformpolitika Pats par sevi saprotams, ka Eiropas Savienības interesēs ir, lai reforma politika jaunajās demokrātijās centrāla un austrum Eiropā gūtu panākumus. Ja cilvēki var brīvi šķērsot robežas, tikties cits ar citu, sarunāties, apmainīties domām un idejām, uh, tad viņi ilgi nevar būt neusticīgi un naidīgi cits pret citu. Cilvēku brīvība ir vislabākais garants drošai Eiropai un tajā valdošam mieram. Mensch. luego al señor Felipe González Mar. Un tagad dodu vārdu Felipem Gonzálesam Markesam, bijušajam Spānijas premjeram, teikt atvadu vārdus. Gracias. Alo. Paldies parlamentu priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāji, Eiropadomas priekšsēdētāji par to, ka man tika dots šis gods kopā ar Helmut Kola atraitni, atvadīties no Helmut Kola, atvadīties no draugā. Man ir dotas 5 minūtes. Es atvados no Helmuta Kola, no cilvēka, kurš eh, apvienoja draudzību ar uzticību, kurš eh, apvienoja šīs jūtas ar lojalitāti. Un viņam bija ārkārtīgi liela izpratne par vēsturi. Un tāpēc viņš veidoja vienotu Eiropeisku Vāciju, lai neatkārtotos mēģinājums veidot vācisku Eiropu. Viņš ticēja e, sociālai tirgus ekonomikai. Viņš nekad nepieļāva, ka sociālā dimensija Eiropā ir ar nepietiekamu nozīmi. Viņš vienmēr uzskatīja, ka tā ir viena no prioritātēm. Helmuts Kols bija liels eiropietis. Man ir tāda sajūta, ka esmu zaudējis draugu, lielu draugu, ar kuru kopā esmu pavadījis izšķirīgus vēsturiskus brīžus Vācijai, Spānijai, Eiropai un visai pasaulē. Vēsturiskais lēmums uz kuru atsaucās Žans Klauds Junkers attiecībā uz vidējā darba, darbības rādījusā raķetēm, bija tas, kopā ar viņu strādāju no brīža, kad tika noraidīts lēmums izvietot īsa darbības eh, radiusa raķetes. Un šeit izskanēja tikai viens teikums François Mitterāns eh, runāja, viņš teica, šeit runā kā François I. Tas bija tāds ļoti sirsnīgs brīdis Eiropadomē. Un pēc šo lēmumu pieņemšana viņš mūs pavadīja, viņš mūs atbalstīja eh, laikā, kad Spānija iestājās Eiropas kopienām kopā ar Deloru, ar Mitterānu, ar citiem draugiem mēs varējām atzīmēt vienotā akta parakstīšanu, kas bija liels solis Eiropas veidošanā un arī nozīmīgs solis līguma parakstīšanā. Mēs kopā risinājām lielus vēsturiskus izaicinājumus. Uh, Vēs, viņš bija tas, kurš prata panākt Berlīnas mūra krišanu, lai eh, Vācijas vienotību varētu turpināt un saliedēt to ar Eiro, Eiropas vienotību. Viņš vēlējās veidot Eiropeisku Vāciju un nekad nepieļaut Vācijasku Eiropu. Tas pauž viņa gribu, un tas arī izpaudās viņa darbā, veidojot un ieviešot eiro. Un tā nebija tikai e, monetāra operācija. E, viņš apzinājās, ko nozīmē atsacīšanās no markas, ka tas var viņam maksāt kancleru vietu. Un tajā brīdī, kad viņš tomēr zaudē vēlēšanās, jo ikvienam pienāk zaudējuma brīdis, viņš sacīja, Helmut, valdīt var miljoniem balsu, bet dzīvot var ar to lojalitāti un sirsnību, ko mums sniedz kaut vai nedaudz draugi. Un tu, Helmut, tev ir labi un sirsnīgi draugi, kuri tev pavadīja dzīvē. Šodien viens no taviem uzticamajiem draugiem vēlas tev teikt atvadu vārdus un arī sacīt tev aiz tevis paliks liels tukšums politikā, ko vajadzēs piepildīt ar politisku vēstījumu par to, kas bija tavs darbs, tavi pūliņi un tava dzīve. It īpaši tas ir nozīmīgs cilvēkiem kā man, jo man vajadzēs aizpildīt to tukšumu, tu, ko tu esi atstājis, aizpildīt to ar nozīmīgiem brīžiem, un mēs, Helmuts, tevi nekad neaizmirsīsim. Mēs tevi atcerēsimies vienmēr. Gracias, senor prezident. Paldies, premjerministra kungs. Bait, Mr. B. Tagad vēlētos lūgt eh, kādreizējo ASV prezidentu Bilu Klontonu eh, pateikt dažus atvadu vārdus Helmutam Kolam. Maika, thank you for giving me the opportunity. Paldies, paldies, Maika, ka man ir dota iespēja šodien atvadīties no Helmuta. Paldies Pēterim un Valteram, Helmuta ģimenei, Eiropas līderiem. Eiropas Savienībai, kanclerei eh, Merkelei, prezidentam eh, Makronam, premjerministriem, ierēģiem, kas ir šodien ieradušies. Lūdzu, um, stādieties priekšā kaut ko. Tas gan nav manā runā ierakstīts. Es šodien pavēros apkārt un skatos uz valsts vīriem, visiem, kas ir bijuši amatos, kam uh, Helmuts nebija vienaldzīgs. Helmuts kols mums deva iespējas, iespējas pierādīt, ka mēs esam kas vairāk par politiķiem, ka mēs esam kas vairāk par politisko karjeru, jo kādā brīdī mēs visi nonāksim līdzīgā zārkā. Un vienīgais mantojums, vienīgā dāvana, ko mēs varam atstāt uz šīs zemes, ir labāka nākotne mūsu bērniem, arī brīvība, brīvība mūsu dzimtajās valstīs. Es patiešām viņu mīlēju. Hilārija teica to pašu, jo uh, viņš īstenībā bija vienīgais, kam bija vēl uh, labāk ēst griba nekā man. Un viņš ieradās Vašingtonā, un arī tad viņš mani aizveda uz uh, saviem iecīnītākajiem uh, restorāniem manas dzimtenes galvaspilsētā. Kādēļ es jums to stāstu? jo 21. gadsimts Eiropā sākās uh, tieši pateicoties Helmutam Kolam, jo viņš paveica ļoti daudz. Un uh, jāsaka, ka Helmuta mantojums ir jūtams vēl šodien, ņemot vērā viņa mantojumu. Mēs visi esam šodien šeit. vai bez viņa būtu iespējama patiesa vienota Vācija eh, bez, pēc eh, Berlīnas mūra krišanas. Un, jā, mēs visi atrodamies vienā valstī, mēs piedzīvojam grūtības, bet eh, vienota Vācija nebija pašsaprotama. Un viņam tas pat varēja maksāt vēlēšanu iznākumu jo eh, jāsaka, ka eh, Austrumvācija pastāvēja ilgāk nekā to bija iespējams prognozēt. Vai Eiropas Savienība bez viņa būtu tā paplašinājusies, ņemot vērā arī eh, cilvēku bēgļu gaitas un karus, poļi, čehi, ungāri? Vai mēs varam visi to paveikt kopīgiem spēkiem? Vai Vācija, kam tās kaimiņi tik ilgi neusticējās, vai tai vajadzēja būt uh, agresīvai, vai tai vajadzēja citādāk arī izcināt uh, slēpkavības Bosnijā? Un, protams, Arī Vācijas spēki ārpusē piedalījās miera uzturēšanas misijā, un tā bija pirmā miera uzturēšanas misija pēc otrā pasaules kara beigām, pēc visiem kara slaktiņiem, pēc Berlīnas mūra krišanas. Vai beidzot Eiropā varēja dzirdēt atvieglojumu nopūtu, saprotot arī, cik briesmīgu pieredzi ieguva Krievija? Un Protams, mēs nekad negribam uh, piedzīvot uh, šo notikumu atkārtošanos. Kas ir jādara ar NATO? Daudz uzskat, ka NATO vairs nav nepieciešama. Un Jāsaka, ka NATO nevajadzētu uzskatīt par apdraudējumu, bet gan par solījumu, ņemot vērā solījumus un vajag garantēt arī valstu teritoriālo nedalāmību, sadarbojoties ar pilsoņiem. Tas attiecas arī uz Krieviju un Ukrainu. Tie visi ir milzīgi jautājumi. Nu, tagad varbūt tas izklausās vienkārši, jūs varētu teikt kas eh, viss tagad ir mainījies, pasaules vēsture ir mainījusies. Un jāsaka, ka nav tādu nebeidzamu pastāvīgu uzvaru vai nebeidzamu uh, eh, zaudējumu politikā. Mēs to visu esam piedzīvojuši. Svarīgākais ir mūsu iekšējais dzinulis. Jāsaka, es mīlēju Helmutu Kolu, jo īsnībā viņa apetīte neatiecās tikai uz ēdienu. Viņš vēlējās izveidot tādu pasauli, kurā neviens nebūtu dominējošs. Jāsaka, ka valstis, kas sadarbojas, rada labāku pasauli nekā valstis, kas ķildojas. Un sadarbība ir labāka par individuāliem diktatoriem. Uh, un jaunieši varētu pēc kāda laika teikt, mēs kļūdījāmies, un tas, kas kādreiz tika paveikts, šodien ar to vien nepietiks. Un jāsaka, ka viņu nekas neraksturo labāk kā viņa vēlme rūpēties par Vācijas vēstures un kultūras mantojuma saglabāšanu, Eiropas vienotība un tas, ka tika arī runāts par Eiropas centrālās bankas izveidi. Mums ir jāmācās dalīties citam ar citu. Visā pasaulē šobrīd mēs pieredzam uh, jaunu tādu identitāru politiku, tās veidošanos, kas mēs īsti esam. Un vai mūsu vajadzētu raksturot ņemot vērā mūsu atšķirības vai to, kas mūs vieno. Uh, Lūdzu, nekļūdīsimies. Helmuts Kols bija lepns vācietis, un es eh, viņu uzņemot ASV eh, ļauj viņam vēl vairāk būt vācietiem, izpausties viņa vāciskajai dabai. Es viņu aizvedu uz Milvokiju, kur ir ārkārtīgi eh, daudz Vācijas izceļotāju. Viņš tikās arī ar amerikāņu studentiem, kas viņam atbildēja vācu valodā. Un viņš teica, ka savstarpēji saistītā pasaulē, kur īstenībā robežas drīzāk atgādina uh, tīklus, nevis uh, mūrus, ir jābūt vienotiem. Un ja mēs esam katrs atsevišķi, tad mēs esam daudz uh, vieglāk ievainojami runāt gan par teroristu, gan kiberteroristu uzbrukumiem. Mums ir jāmeklē kaut kāds kopsaucējs. Viņš patiešām ļoti izbaudīja savu vācieša dabu. Uh, Viņš patiešām bija īsts vācietis. Bet viņš bija arī eiropietis. Viņš mīlēja arī šo piedarību. Un viņš vēlējās piekopt tādu politiku, kas iet pāri robežām. Un bija arī eh, kopīga izpratne. Uh, par 21. gadsimta galveno sērgu. Tie bija cilvēki, kas uzskatīja, ka dominēt ir labāk nekā sadarboties ar citiem. Tādēļ jau mēs visi šeit esam ieradušies. Jāsaka, mēs varētu arī katrs tagad pateikties vēsturei par mums dotajām iespējām, ka mēs varējām iet pāri savām cilvēku iespēju robežām paveiko vairāk. Pateikt, varam pateikties arī polijas uh, strādniekiem Gdaņskā. Jāsaka, ka politika savienībā nenozīmē uh, viļņu radīšanu un dominanci. Nē, mums ir jāparūpēs, lai pēc iespējas lielāks cilvēku sk skaits varētu dzīvot mierīgi. Un jā, mēs visi reiz uh, būsim zārkā, atdusēsimies tajā. Un Un pat visvarenākie cilvēki kādreiz nonāks savās mūža mājās. Un eh, to sauc par atgriešanos mājās, haimāt, dzimtene vācu valodā. Un jāsaka, ka dzimtene neviens nemīlēja vairāk kā Helmuts Kols. Lai tev vieglas smiltis, mans draugs. Un visizcilākā dāvana, ko tu mums esi atstājis, ir tā mācība, ka vissvarīgākais pasaulē ir tas, ko mēs atstājam saviem bērniem - brīvība, drošība, tas, lai viņi paši var sekot saviem sapņiem, dzīvot savu dzīvi, kā viņi vēlas. Un ir jāmēģina celt, nevis graut. Es domāju, ka ar savu dzīvi tu tam kalpoji par izcilu piemēru. Un tie, ka bija iespēja uh, tevi pazīt, ir ļoti priecīgi par to. Paldies! Thank you, Mr. President. Paldies. Prezidenta kungs, un tagad es aicinu Krievijas federācijas premjeru Dmitriju Medjedevu teikt runu. Уважаемая госпожа Cienītā Kolrihters kundze, godātie radinieki, cienītās dāmas, godātie kungi. Šodien mēs atvadamies no Helmuta Kola. Tas bija cilvēks, ko ļoti pelnīti sauc par ne tikai apvienotās Vācijas veidotāju, bet arī par apvienotās Eiropas veidotāju. Un, gudīgi sakot, arī viņš bija tas, kas izveidoja šodien esošo kārtību valst, eh, pasaulē. Helmuts Kols, eh, jebkurā vārda izpratnē, bija eh, ļoti liels un zinošs cilvēks. Viņam bija ļoti labas idejas. Viņš bija tas līders, pateicoties, kam mainās vēsture. Daudz no tā, ko viņš sasniedza 16 gadu laikā, esot federālajam kancleram, viņa laika biedri teica, ka tas nav iespējams, ko tādu paveikt. Šodien mēs vērtējam to atšķirīgi. To nevarēja izdarīt savādāk. Tas nozīmē, ka viņš mācēja izvēlēties vienīgo pareizo ceļu. Un tā veidojās arī vēsture. Šajā izpratnē Helmuts Kols patiesi bija nākotnes uh, cilvēks. Vācu tautai uh, viņš uh, atvēra šo atkal apvienošanās laikmetu. Šajā jaunajā uh, Vācijā ir izaugusi vesela paudze. Toreiz uh, pasaulē, un par to tikko runāja mani kolēģi, kas uzstājās šeit uh, pie šīs runātāja pults, ne visi bija gatavi to pieņemt. Taču eh, Helmuts Kols eh, labi zināja, kas tas ir karš. Viņš to pieredzēja pusaudža gados un pēc tam ilgus gāja, gadus eh, strādāja, lai Eiropa nekad nebūtu dalīta ne ar tranšajām, ne robežām, ne naidīgām ideoloģijām. Viņš bija izcils politiķis Helmuts Kols ļoti labi saprata, ka tikai šādā veidā pārvarot Eiropas sašķeltību, viņš varēs apvienot uh, arī mīļoto dzimteni. Un uh, šajā ceļā mans pārstāvētā valsts, uh, Krievija, uh, viņam vienmēr bija uzticams partners. Mūsu tautas īpaši dziļi izprata un izprot, kādas ir briesmas no konfrontācijas un cik vērtīgs ir miers. Tas ļāva vakardienas pretiniekiem kopā a, sākt veidot attiecības, kas balstās uz apusēju cieņu, vienlīdzību un uzticību. Kols personīgi ļoti daudz ko izdarīja, lai mūsu attiecības būtu vislabākās visā vēsturē. Un Krievija to ļoti e, dziļi novērtē. Helmuts Kols eh, izpildīja savas dzīves galveno eh, uzdevumu. Viņš eh, vienmēr palika arī īsts nacionālais līderis, taču domāja un darbojās visas Eiropas un pasaules kontekstā. Viņš ne tikai par vienotu Vāciju, bet arī par vienotu Eiropu sapņoja. Un viņš redzēja Krieviju kā tās neatņemama sastāvdaļa. Tā, tas bija sapnis par kopēju māju, bez daloņa stieplēm, bez bailēm, bez naidīguma, kas dalīja visu kontinentu. Tas bija uh, sapnis par uh, mieru un uh, drošību visiem. Tad, kad uh, vairāk uh, par nacionālām interesēm, par robežām, par valstīm, uh, par nozīmīgāku tiek turēts cilvēks un tā idejas un uh, vispārējās vērtības. Sadarbība un uzticība. Rodot uh, un veidojot šādu uh, ēku, nevar uh, pielikt punktu un pateikt, ka viss ir izdarīts ideāli. Ar to ir uh, jāstrādā, jāstrādā katru dienu un kopā. Berlīnas mūrs jau sen ir sadalīts un no tā palikuši suvenīri, taču ideoloģiskās atlikas ir visā pasaulē vēl, un šodien mūsu pretrunu dēļ mēs, diemžēl, esam diezgan tālu no sapņa par vienotu māju. Taču vienotā, drošā un uh, veiksmīgā Eiropa, tas ir mūsu kopējs mērķis. Helmuts Kols ļoti sarežģītā laikā, vēl sarežģītākā nekā tas ir šodien, pierādīja, ka šis e, mērķis ir sasniedzams. Būt uh, cienīgiem pēctečiem viņa darbam. Tas ir nozīmīgi, un atbildība par to uh, šodien piekrīt visiem pasaules līderiem. Cienītās dāmas, godātie kungi! kanclera Helmuta Kola dzīve un darbība. Viņš bija vienotības kanclers. Roda cieņu visā pasaulē. Un Krievijā viņu atcerēsies kā mūsu draugu, kas bija gudrs vietas un uh, nākotnē, uh, ar nākotnes redzējumu politiķis un ļoti uh, godīgs uh, cilvēks. Uh, Krievijas federācijas vārdā atļaujiet paust visdziļāko līdzjūtību sakarā ar Vācijas izcila dēla Helmuta Kola aiziešanu mūžībā. Spasība, gaspadien prezident. Paldies, premjerministru kungs. Un tagad es aicinu Francijas Republikas prezidentu Emanuelu Makronu teikt runu. Madam. Cienījamā kolkundze, cienījamie kolģi, mēs locekļi dāmas un kungi, valstu vadītāji un valdību vadītāji, cienījamie Eiropas institūciju pārstāvji, dāmas un kungi ministri, dāmas un kungi vēstnieki, cienījamie parlamentārieši, dāmas un kungi. Paldies, ka izvēlējāties Strasbūru vienu no nozīmīgākajām vietām Eiropā, kas bija tik tuva e- Helmutam Kolam, kurā mēs tiekamies šodien. Un savu runu es vēlos iesākt ar piemiņas vārdiem Simonai Veilai, kur aizgāja mūžībā vakar. Viņa bija Eiropas parlamentārieta, vēlāk Eiropas parlamenta deputāte, un kura apzinājās to, cik dārga un kāda cena ir mūsu Eiropai. Un viņa to zināja, ņemot vērā savas neizdziešamās atmiņas no nāves nometnēm. Mēs esam šodien sanākuši kopā, lai pieminētu Helmutu Kolu un atcerētos viņa vēsturisko gājumu. Manai paudzei Helmuts Kols ir daļa no Eiropas vēstures dzīves pieredze, bez kuras mēs nebūtu sasnieguši, sasniegt to vēs, eh, drosmīgi veikumi, bez kuriem mūsu paudzei nebūtu eh, daudz izvēļu tūkstošiem lapušu ir eh, ierakstītas Eiropas vēsturē, runājot par Vācijas atkal apvienošanos, Eiropas veidošanu. Tas Helmuts Kols ir cilvēks, kurš eh, spēja pieņemt drosmīgus lēmumus, nereti pret sabiedrisko domu, nereti tos, ko nu viņi gaidīja. Un es kā Francijas prezidents vēlētos lai šis mantojums nebūtu tikai kā politisks kopsavilkums, lai cik arī tas nebūtu lielisks, jo viņa mantojums ir daudz plašāks. Jā, Helmuts Kols Francijai bija būtiskākais saruna partneris, sabiedrotais, nenogurstošs cīnītājs, bet viņš arī bija daudz kas vairāk. Viņš bija draugs. Viņa at saikne ar Franciju sakņojās personiskajā, ģimeniskajā, vēsturiskajā gāju, gājumā. Tās kaldināja intereses par saviem kaimiņiem un reinzemieša skatiens pāri robežu upei Reinajā, aicinot robežas vietā veidot tiltus. Tam apliecinājums ir mūsu aptrašanās Strasbūrā un šis skatījums ir pilnīgs respekts, kas ir pretstats fanātismam un nežēlībai. 80. gadu sākumā, kad Franča tauta ievēlēja sev vadītājus, kur ekonomiskā programma neapmierināja vairākus mūsu partnerus, Helmuts Kols mums pastiepa roku. E, vēlāk, kad mūsu valstī izcēlās strīda Eiropas sakarā, viņš nelokāmi vieso mūsos savu pa, paļāvību. Un Vācijas atkal apvienošanās lietā. Viņš ieguldīja visu savu enerģiju, lai vēl vairāk stiprinātu Eiropu. Francija prata būt šīs nepārējošās draudzības cienīga. Pēc Charles de Gaulle, pēc Konrada Adenauera, pēc Valerija Žiskārda Stēna, pēc Helmuta eh, Šmita, kura bija lējuši stabils padams Eiropai, stafeti pārmet, pārņēma eh, François Mitrāns un Helmuts Kols. Viņi abi prata pārvarēt savas paudzes traģisko pieredzi. Viņi abi prata padarīts par draugu tautām valstis, kuras agrāk bija karojušas viena ar otru. Tāpat kā Helmuts Kols un François Mitterāns, vēlāk Žaks Širaks spoži parādīja, ka Eiropa tikai tad ir varena, ka tā balstās uz ciešu draudzību un iedvesmojas no patiesas labvēlības. Atcerēsimies 1990. gada 4. janvāri, kad Helmuts Kols apmeklēja François Mitterānu viņa mājoklī Lačē. Pēc vairākām sarunu nedēļām saistībā ar Vācijas atkal apvienošanos Šīs vizītes laikā abi valsts vīri varēja iztirzāt visus tematus pastaigas laikā pa Francijas dienvidu smilšainajiem klajumiem un priedaļiem. Šīs pastaigas lai gars viesa viņos saskaņu. Pasaules likteņi bieži vien tiek lemti cilvēku mērogā. Helmuts Kols un François Mitterāns norādīja arī uz to, ka brālības dzirksts ir jāuztur. Katru brīdi ir jāprot uzņemties riski, tos stiprināt no līgumos institūcijās. Žaka de Lora persona viņa sastapa dedzīgāko šo centienu turpinātāju. Viņu kopīgais veikums ir bezprecedenta, un tas ir tas, kas mūs vienos šodien. Un tiem, kuri šodien apgalvo, ka Eiropas institūcijas un līgumi ir tikai tehnokrātiski veidojumi, mana atbilde ir sekojoša. Helmut Kola priekšā. Tas tāpēc, ka jūs esat lieguši draudzīgumu, tas tāpēc, ka jūs esat ļāvuši izplēnēt deksmei, ar kādu tie tika kaldināti, tas tāpēc, ka jūs esat aizmirsuši to veidošanās likteņstāstus, tas tāpēc, ka jūs šodien lem, gribat lemt, ka Eiropai ir jābūt tehnokrātiskai, bet kāds ir viņa dzīves gājuma un viņa likteņstāsts un vēstījums? Parādīt mums to, ka Eiropa, kuru mums vieno šodien, tas ir daudzu paudžu gājuma darbs. Tie, to, kuri bija gatavi celties un iet un strādāt, kuriem piemita drosme sacelties pret naidu, nereti pret bailēm. Neapdzīvot ēka, zaudēt vēseli un skaistumu, ja tajā pazūd iedzīvotāji. Lūk, Helmuta Kola devums un mācība Francijai un Eiropiešiem pragmatisms, realitātes sajūta un politiskā prasme ir noderīgas, bet pašas par sevi neko nerada. Tie ir ideāli mūsu projektiem spēku un ilgspējību. Piešķir spēku šīs lietas. Un kopā ar Angelu Merkeli es vēlos atdot blīvumu, dzīvot dzīvīgumu un ilgtspēju mūsu cerībām. Kādu dienu vēsture izvērtēs arī mūsu. Vēsture nesaudzīgi izsvērs visas piekāpšanās īstermiņa aprēķinu un nacionālu egoismu vārdā vai mirkļa izdevīguma vārdā. Vēsture mūsu labā varēs atzīmēt mūsu atbalstu mieram un saskaņai starp tautām, mūsu darbam par labu Eiropas projektam un arī mūsu dziļai draudzībai, kas sakņojas mūsu kopīgajā vēsturē, mūsu cieši savītajās kultūrās un mūsu kopīgi pārdzīvotajos pārbaudījumos. Un ja kaut reizi mums uzmāca šaubas par šo milzīgo uzdevumu, tad, lai atceramies lielo personību, Helmutu Kolu un to pateicību, ko esam viņam parādā. Atcerēsimies viņa pausto formulējumu. Mums šodien nav nekāda pamata ieslīgt skumjā rezignācijā. Mums ir daudzi iemesli būt realistiski optimistiem. Vēl ilgi mēs varēsim smelties no viņa piemēra to, kas mums ir vajadzīgs, lai soļot uz priekšu visiem kopā - drosmi un cerību. Paldies! Merci, monsieur le président. Paldies, Francijas republikas prezidentam. Angela Merkel. Un tagad uh, lūdzu uh, Vācijas Federatīvās republikas federālo kancleru dr. Angela Merkel teikt uh, atvadu vārdus. Sehr geehrte Präsidentin! augstagodātie ministri, premjerministri, prezidenti, ekscelences, deputāti, dāmas un kungi, dārgā Kola Richteres kundze, dārgā Kola ģimene. Mēs šodien atrodamies no Helmuta Kola, Vācijas vienotības kanclera, Kārla balvas laureāta un Eiropas goda pilsoņa. Viņš studēja vēsturi, būdams jauns vīrietis, un tagad viņš pats ir ieņēmis vietu vēstures grāmatās. Helmuts Kols tā ir vesela a, laika raksturojums a, kopā ar saviem a, a, kolēģiem. Viņš ievirzīja a, tādas domas, kas arī tagad ir a, ļoti būtiskas, un tāpat arī viņš ir ļoti būtiski strādājis, lai Eiropa a, atgūtu. A, drošību, un tajā pašā laikā viņš ir skatījies pāri tikai Vācijas interesēm un skatīja, raudzījies nākotnē. Viņš radīja jaunus virzienus un lēma par to, kas notiek Vācijā un kāda būs tā Eiropa, kurā mēs tagad dzīvojam. Daudz kas no mums tagad ir pats par sevi saprotams un daudz kas ir sācies viņa ievirzīts. Vācija ir apvienota Eiropa apvienota, nav kontrolas starp Eiropas Savienības valstīm. Lielākā daļa no šai, šīm valstīm tām ir kopēja valota Eiropas Savienība šajā formā, kā tā ir zināma šodien pastāv. Tas viss ir ļoti būtiski saistīts ar Helmuta Kola vārdu. Viņš ir ļoti būtiski iespaidojis veselu paudzi. Daudz kas par viņu uh, tiek uh, runāts, un uh, daudz nemaz. Uh, Daudz ir piedzīvojuši ļoti uh, atšķirīgus laikus ar viņu kopā arī pati. Es varu par to stāstīt, taču viss tas uh, atkāpjas izcilā paveiktā priekšā. Un uh, arī tādēļ uh, politiskie pretinieki viņu respektē. Kā to var izskaidrot? Es personīgi ļoti cienīju eh, Helmutā Kolā. Eh, viņa ļoti eh, skaidro sajūtu par to, kas politiski ir paveicams, un tāpat arī to, ka viņam bija ļoti cieša pārliecība, kas viņu vadīja viņa rīcībā. Uz Helmuta Kolu varēja paļauties. Jau no paša sākuma viņš savā komandā iesaistīja tādus uh, kolēģus, kas uh, bija pārsteigums viņa partijai, un tāpat arī viņa kabinetā cilvēki ļoti patstāvīgi strādāja. Nu, vismaz daudz vairāk nekā uh, tie, kas nezināja, kā lietas notiek, varēja vispār iedomāties. Arī to es pati piedzīvoju. Protams, ka nebija vienkārši ar saviem argumentiem pārstāvēt tikai tādu nostāju, taču tajā pašā laikā viņš vienmēr. Uh, atbalstīja un deva padomus uh, sava kabineta, uh, uh, savā kabinetā strādājošiem. Un ļoti konkrētās dzīves situācijās 1992. gadā viņš ļoti, ļoti man atbalstīja es biju salauzus kāju, situācija bija ļoti sarežģīta, bet viņš atļāva man uh, turpināt um, ļoti veiksmīgi strādāt un atbalstīja mani. Viņš um, bija ļoti cilvēcīgs un veidoja ļoti plašus kontaktus, un tas atļāva viņam uh, Vācijā un Eiropā veidot tādas ļoti noturīgas attiecības, veidot uzticību un uh, veidot draudzīgas saites. Viņš bija uz cilvēkiem vērsts, viss pasaules politiķis 1982. gadā viņš kļuva par federālo kancleru, un pirmā vizīte bija uz Parīzi. Viņš uh, tikās ar François Mitterānu un lūdza uh, Francijas uh, pusi, veidot ciešu sadarbību. Es citēšu, viņš pēc šīs tikšanās teica, šīs tikšanās teica ka mēs ļoti dziļi sadarbojāmies. Viņš veidoja draudzības saiknes starp Vāciju un Franciju Mūsu uh, tautas atmiņā ir uh, attēls, uh, uh, kurā mēs redzam uh, abus valsts vīrus roku, rokā sadavušos uh, verdunā godinot kritušos. Un tas sāka uh, veidot mūsu kopējās vēstures jaunu nodaļu. Helmuts Kols mācēja veidot uh, tiltus uh, līdz Parīzē, Vašingtonai un uh, Maskavai. Viņš uh, pastāvīgi strādāja uh, pie uh, labām uh, attiecībām starp Vāciju un tās partneriem visā pasaulē. Bērnībā un jaunībā viņš pats vēl piedzīvoja Otro pasaules karu. Un šīs neciešanās, milzīgās ciešanas, uh, uh, kurus uh, Nacionāla sociālistu Vācija uh, nodarīja. Uh, Eiropai un pasaulē tā bija viņa pieredze. Un šī pieredze eh, ļāva eh, viņam eh, iesaistīties jau no pašas jaunības jaundibinātajā CDU partijā un sekot tās pamatprincipiem. Viņa pamatprincips bija mums jāveido tāda Eiropa, kurā nekad vairs nebūs kara. Un šī vēsturiskā izpratne veidoja pamatu visai viņa politiskai darbībai, un tāpat arī Helmuts Kols saglabāja ciešo saikni ar uh, dzimteni, uh, ar falci, un viņš visu dzīvi bija ļoti cieši saistīts ar savu dzimteni. Viņš bija ļoti, ļoti iesakņots šajā reģionā, kas bija tiešām Eiropas pašā uh, sirdī, un viņam bija īpaša izjūta par uh, mūsu kaimiņiem viņu uztveri un nākotni. Tas vienmēr bija dziļi viņa sirdī, un to zināja arī visi tie, kas ar viņu diskutēja, kas bija viņa partneri. Viņi zināja, ka var uz viņu paļauties, un tas, ko viņš solīja, to viņš pildīja bez jebkādām atlaidēm. Tad, kad Helmuts Kols bija Vācijas federālais kanclers, Vācija un Eiropa bija dalīta. Bruņota konfrontācija Eiropas teritorijā bija tāds tā kā drauds. Un viņa darbības beigās Vācija bija vienota un pirmo reizi vēsturē veidoja attiecības gudinot mieru un labklājību. Paplašināšanās Eiropas Savienībā, vidus un austrum Eiropas iesaista NATO paplašināšanās eiro izveida kā, nacion... kā vienota valoda. Tie bija lēmumi, kas tika pieņemti. Uh, 1982. gadā, kad uh, Kols kļuva uh, federālais kanclers, es biju Vācijas Demokrātiskajā uh, republikā, tur dzīvoju. 87. Uh, gadā, kad uh, Eriks Honekers un viņa tikās, es to redzēju uh, televīzijā, un Honekers uh, teica sekojošo citēšu. Cilvēki Vācijā cieš no dalījuma, viņi cieš no mūra, kas, nu, burtiski ir viņu ceļā un uh, viņus atbaida. Ja mēs novērtīsim to, kas sadala cilvēkus, tad mēs atbil, strādāsim atbilstoši tam, ko vācieši vēlas. Viņi vēlas būt kopā, jo viņi ir kopā sadarīgi. Citāta beigas. Šie federālā kanclera Kola vārdi mums Vācijas Demokrātiskā republikā deva spēka pilsoņu kustības arī Polijā un citās valstīs, tāpat arī tie jaunie, tās jaunās plūsmas, kas bija dzirdamas arī no Krievijas, tās mums um, deva drosmi, mēs devāmies ielās, demonstrācijās demonstrējām, lai būtu brīvība, un mūris krita, un Helmuts Kols rīkojās, kad citi vēl kavējās. Viņš uh, sāka līdzināt vienotības ceļu un uh, pastāvīgi ievēroja arī mūsu uh, kaimiņu un partneru uh, intereses. Viņš baudīja uzticību visā pasaulē, un tas viņam palīdzēja uh, kliedēt tās bažas, kas bija saistīts ar vienotas Vācijas uh, izveidi. Un tas uh, paliks uh, šis uh, izcilais Helmuta Kola paveiktais. Kopā ar viņa partneriem viņš uh, ievadīja Vācijas vienotību un šo Vācijas vienotāju iestrādāja Eiropas vienotībā. Tas ir miera, brīvības un vienotības ceļš. Viņš turpināja Konrāda Adenaura, Žana Modē, Roberta Šumana un citu izcilo Eiropiešu darbu. Eiropa ir paudžu radītais, un katra pauda saskars ar saviem izaicinājumiem. Katrai paudzei jāroda savas atbildes, kā tā vēlas veidot Eiropas nākotni. Un aizvien mēs atgriežamies pie tā, ko Helmuts Kols darīja un tas, kas raksturoja viņa darbību. Zinātību, zinā, vēstures izpratni, nākotnes perspektīvas redzējumu un palikt tuvam cilvēkiem, kas ir izdarāms un kas ir iedomājams. Šodien mēs uh, uh, redzam, ka uh, arī uh, no uh, bojāgājušie uh, ebreja apvienības ir publicēta. Uh, publicēts uh, nekrologs uh, Helmutam Kolam, kurā tiek uh, godināts viņa paveiktais. Un uh, tur uh, tiek citēts, ka viņš uh, ļoti aktīvi darbojās arī pie, uh, brīdī, kad bija jāpieņem lēmums par pieminiektu celtniecību, un viņš tiek citēts. Nevis nākamā paudze, bet mūsu paudzei tas ir jādara. Mums šodien šeit, tagad un nevis kaut kad. Un tad tika pieņemts lēmums Vācijas Bundestāgā ar divu trešdaļu vairākumu. Dāmas un kungi, šīs dienas pēcpusdienā mēs pavadīsim Helmutu Kolu viņa ceļā uz Vāciju līdz viņa dzimtajai pilsētai Ludvigs Hāpnei. Viņš eh, ilgi dzīvoja šajā pilsētā kopā ar eh, viņa pirmo sievu Haneloru, un viņa atbalstīja viņu eh, vienmēr gan vieglos, gan arī sarežģītos brīļos, un mēs ar pateicību viņu arī pieminam. Dārgā Kola Richters kundze, jūs, jūs vīram Helmutam Kolam viņa pēdējos dzīves gados palīdzējāt un uh, ar ļoti lielu mīlestību līdz pēdējiem brīdim bija, bijāt viņam klāt. Es izsaku jums dziļu līdzjūtību, es izsaku, izsaku dziļu līdzjūtību visiem Helmuta Kolas ģimenes locekļiem. Un šodienas ceremonija noslēgsies Špajerā, un šādi vēlreiz noslēgsies šis loks no Francijas uz Vāciju, uz dzimteni, uz Pfalcu. Viņš bija Eiropas goda pilsonis un uh, Vācu vienotības kanclers. Šādi mēs vācieši viņu atcerēsimies, un tā atcerēsies uh, daudzi citi viņu arī. Bez Helmuta Kola miljonu cilvēku dzīve līdz 1990. gadam, tie, kas dzīvoja aiz mūra, šī dzīve būtu bijusi pilnīgi atšķirīga. Arī mana dzīve būtu bijusi atšķirīga. Dārgais federālais kancler Helmut Kohl, tas fakts, ka es esmu šeit, jūs uh, tam devāt izšķirīgu uh, impulsu. Paldies par iespējām, kādas jūs man devāt Paldies par uh, iespējām, kuras jūs daudziem citiem devāt. Paldies par iespējām, kuras mēs, kā vācieši un eiropieši, uh, esam uh, guvuši. Jūs sasniedzāt uh, ārkārtīgi daudz, nebeidzami daudz, lai jums vieglas smiltis. Un tagad mūsu uzdevums ir saglabāt jūsu uh, mantojumu, noliecu galvu jūsu priekšā un jūsu paveiktā priekšā, noliecu galvu pateicībā un bijībā. Paldies! Herzlichen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Paldies, federālā kanclers kundze.